izdevumu tāme 2016. finanšu gadam pirmā iedaļa parlaments. Un četras minūtes došu vārdu deprēkungam, referentam. Lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, izvērtējot ieņēmumus un izdevumus parlamentam 2016. finanšu gadam budžeta komisija komiteja vēlēs no pašsākuma uzsvērt to, ka ir nepieciešams ņemt vērā budžeta taupības kontekstu, kas valda mūsu valstīs. Līdz ar to 2016. gadu budžetam ir jābūt realistiskam, bet, protams, arī ļoti ierobežam attiecībā uz kredītu izmantošanu. Tātad mēs no pašsākuma vienojamies par to, ka Eiropas parlamenta 2016. gadu budžetam ir jāpamatojas uz uh, 20% no Eiropas Savienības izdevumiem salīdzinām ar 2014. gadu palielinājums nevar būt par 1,6%. Un šo pēdējo mēnešu teroristu uzbrukumu un vispār mm, bīstamā drošības situācija mums lika īpašu uzmanību veltīt drošības problemātikai. 1,6% ir bijis palielinājis pagaidu budžetā un līdz ar to piešķiram īpašu dotāciju 15 miljonus eiro, lai, eiro, lai stiprinātu Brisele Eiropas parlamenta ēku, ēkas un arī piešķirtu īpašu finansējumu kiberdrošībai, lai varētu pieņemt darbā ekspertus, jo parlaments to uzskata par nepieciešamu un steidzami vajadzīgu. Šajā vispārējā ietvarā mēs koncentrējamies uz operatīvām prioritātēm, kas jāizsna 2016. gadā, un reāli mēs saskaramies ar to, ka jāstiprina tikai viena prioritāte, proti jāstiprina finansiālie līdzekļi, kas ļauj parlamentāriešiem labāk iznot savu darbu. Jūs visi zināt, ka kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir paplašinājušās pilnvaras uh, likumdošanas ziņā. Ir pievērojama centieni jau īstenībā, lai palielinātu parlamenta uh, personālu skaitu uh, attiecībā uz uh, ties, uh, tiesisko jomu, bet mums vēl ir, ir uh, īstenošanas un deleģētie akti, kas ir cieši saistīti mūsu darbību. Tātad mēs piedāvājam vairākus pasākumus, ar, par kuriem vienojamies ar padomu. Pirmkārt, par 20%, 20 eh, jauni amati izveidoti parlamentā, eh, kur ir atbildīgi par īstenošanas deleģētiem aktiem un programmām, kam ir vairāk eh, par sektoru jomu. Tālāk ir paredzēts īstenot jaunu reglamentu starp akreditātiem un vietējiem asistentiem. Ir zināms, uh, ka akreditētie asistenti ir nepieciešami, lai Eiropas parlamenta deputāts varētu efektīvi īstenot savu likumu devēju darbu un arī īstenot kontroli. Treškārt, papildus tiem pasākumiem, kurus minēju, tik pieņemts lēmums. Vairākas politiskās grupas pieprasīja un birojas pieprasīja, lai tiktu palielināts sekretariāta finansējums Taču šis priekšlikums nebaudīja konsensu vairākas grupas, un kolēģi uzskatīja, ka tas nav neatbilstoši un nu nepieciešams. Citi pilnīgi pretēji atgādināja, ka kopš 2011. gada šis uh, finansējums nav palielināts, kaut arī nepieciešama visaugstākā kaluma asi, um, speciālisti Un budžeta komiteja un birojas beidzot vienojās, un te izskanēja pavisam skaidrs postulāts, ka šo, ka jauns finansējums tiks piešķirs tikai tad, kad birojas izstrādās jaunu priekšlikumu, lai palielinātu asistentu skaitu un uh, vietējo asistentu skaits tiktu samazināts. Un ceturkārt, Deputātu darbības novērtējums nav saistīts tik daudz ar kvantitāti, cik ar kvalitāti. Un šis te uh, vērtējums deputātiem bieži vien nebija atbilstoši viņu reālajiem darbam. Tāpēc budžeta komiteja pieprasīja priekšstādātāju konferencei, lai tiktu izveidots jauns uh, reglaments attiecībā uz rakstiskiem jautājumiem jo pārāk bieži šādi jautājumi pilnīgi nav aktuāli. Birojas un budžeta komiteja vienojās palielu samazināt par 11 miljoniem biroju finansējumu, un uh, tas attiec arī uz nekustamo īpašumu tā pārvaldību. Pateicos uh, politisko grupēnu referentiem, pateicos komit, komisijas sekretārā darbā un paldies arī politisko grupu līdzstrādniekiem par viņu atbalstu. Lies paldies! Paldies! Tagad mēs uzklausīsimies politisko grupu runātājus. Vispirms eh, Pols Rubiks, Tautas partijas vārdā, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Gribu arī teikt paldies referentam Deprē. Mēs pārunājām eh, jautājumus daudzu stundu garumā un uh, izturējāmies krietni viens pret otru. Manuprāt, rezultāts ir labs. Mums ir jāraugās, lai šajā laikā mēs optimāli varam strādāt un valsts un valdību vadītāji mums ir devuši uzdevumu, ka septiņu gadu laikā par 4% jāsamazina budžets un katru gadu par 1% personāls. Līdz ar to Eiropas Savienības kopējais uh, budžets atvēl 6% administrācijas vajadzībām. Uh, Un no šī apjoma Eiropas parlaments pieprasa sev 20%, un tagad esam pat panākuši mazāku šo rādītāju. Paldies eh, arī referentam par pretīm nākšanu. Runājot par pielāgojumiem, par korekcijām, eh, teiksim, attiecībā uz sekretariātu līdzekļiem, man uh, Eh, es esmu apmierināts ar to, ka šīs augstākās robežas, kaut gan viedokļi bija atšķirīgi, ka tos tomēr nosaka paši deputāti. Ja kādam vajag mazāk darbinieku, mazāk asistentu vai mazāk braucienu, tad eh, deputāts pat var, pats var noteikt šo sev nepieciešamo līdzekļu apjomu un ir daži nedaudz deputāti parlamentā, kam ir milzīgs darba sloks un kam ir vajadzīgi vairāk darbinieku. Un šeit augšējā robeža, protams, var būt augstāka. Un es domāju, ka arī datu aizsardzība ir viens no svarīgiem mūsu darba principiem vienlaikus ar caurskatāmību. Uh, un tāpat arī brīvajiem deputātiem ir jāuzņemas atbildība par saviem izdevumiem. Paldies, Rubiga kungs! Vladimirs Manka lūdzu sociāldemokrātu vārdā. Važanī pām predsedā, kolēģiņa, kolēgovjā. Spol... Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi, dāmas un kungi, mēs visi kopā cīnāmies, lai nodrošinātu labāku dzīvi mūsu pilsoņiem, bet dažreiz mēs paši sev liekam šķēršļus. Deputāti, piemēram, iesūta komisijai rakstiskus jautājumus, mutisko jautājumu skaits pieaug, e, mutiskie jautājumi, rakstiskie kopā ir e, pārsnieguši 1700 jautājumus. Mēs uh, miljonus eiro katru gadu tērējam tam visam, bet tajā pat laikā atbildes nav tādas, ko gaidām. Ļoti bieži arī komisija par zem novērtē jautājumu un ļoti bieži viņi neatbild godīgi un atklāti. Viņi vienkārši uzskata, ka tas ir vēl viens kārtējais jautājums. Mēs atradām risinājumu. Budžeta komitejā mēs pilnībā to atbalstījām, visas politiskās grupas tas ir. Uh, ja ehm, eh, portāli eh, vairs nevērtēs jautājuma autoru mm, eh, līdzdalību kā deputāta aktivitāti, tad tas noteikti mazinās kopēju jautājumu skaitu. Un līdz ar to mums izbrīvēsies līdzekļi, gan cilvēku, gan finanšu resursi, lai nodarbotos ar reālām, reāliem jautājumiem mēs esam ierosinājuši grozīt sākotnējo priekšlikumu un aicinu balsot par budžeta komitejas priekšlikumu. Paldies! Paldies! Viena minūte tagad Eiropas konservatīvo un reformātoru vārdā Vistisena kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu. Es domāju, ka lielākais gandarījums ir tas, ka viņš ir cieši stājies pret pieprasījumiem palielināt budžetu. Mēs uzskatām, ka sarunas starp budžetu komiteju no vienas puses un uh, biroju no otras puses ir bijušas ļoti veiksmīgas. Mēs patiešām uzskatām, ka uh, lietas būtu varējušas arī vēl sliktāks būt. Lai arī mēs neiesakām balsot uh, par parlamenta budžetu, tad es domāju, ka mums ir jāatcerās, ka ir krīze Eiropā un dalība valstīs. Tām visām tiek pieprasīts samazināt izdevums, tādēļ domāju, ka ir nepieņēmam, ka Eiropas parlaments palielinātu savu budžetu. Nu, lai arī varbūt uh, tas nav tik slikti, kā tas varētu būt, bet es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tas, ka tiek eh, pieprasīts palielināt līdzekļus jaunu darbinieku pieņemšanai, es domāju, ka šāds risinājums nav atbalstāms. Paldies! Tālāk um, uh, zaļo kreiso konfederācijas vārdā Omar Jēkungam pusotra minūte. Priekšstādātā kungs, paldies, es jau no sirds, vēlos no sirds apsveikt mūsu referentu par viņa paveiktā darba kvalitāti. Vēlos viņu apsveikt vēl jau vairāk tāpēc, ka viņa darbs nekāds vieglais nebija, jo mums bija jā, jāietaupa 10 miljonu eiro salīdzinājumā ar pirmo biroju priekšlikumu un šis darbs bija grūtāks vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs redzējām, ka diskusija laikā izveidojās tāds kā negaidītas kliķes, kas ļāva, atklāt jāsaka, palielināt visnepiemērotāko uh, segmentu palielinājumu un uh, grūtāk tāpēc bija panākt kompromisu. Par kādām sumām taisa runāja? sekretariāta uh, līdzekļu palielinājums par vairāku miljonu palielinājums, lai uh, noīrētu jaunas telpas uh, deputātiem un arī partijām. Rodas jautājums, vai visi šie palielinājumi ir nopietni tādā kontekstā, kad mēs no pilsoņiem un valsts dalībvalstīm saglā, sagaidām lielāku taupību. Mē, mums taču būtu jārāda labākais piemērs, un man ir bailes, ka 2016. gada budžets neataino šo mūsu solidaritāti. Jā? Paldies! Zaļo vārdā Indreks Tarants lūdzu vienu minūti. Eh, danke, Herr President. Paldies. Let me first of all. Dargie kolēģi, vispirms vēlos uzteikt referentu Mesie Deprē par viņa izteikto līdzdalību sagatavojot šo ziņojumu, un viņš ievērojami vēlēja samazināt budžetu. Kā drosmirdīgam kapteinim viņam izdevās uh, izvadīt šo kuģi uh, eh, starp Skillu un Haribdu, ja mēlos, ja drīkstu citēt Vēles kungu. Taču neviens referents vispolitiskās grupas nevar eh, gandarīt. Konrāda Adenauera ēka mūsu skatījumā būtu jāfinansē ar aizņēmumu, jo pat laban kopējās valūtas vēsturē ir viszemākās aizdomas likmes. Otkārt, sekretariāta summu palielinājums zaļo skatījumu vēl ar vienu ir nepareiza brīdī taupības pasākumu kontekstā. Treškārt, informācijas tehnoloģijas un eh, kiber. Kiberdrošības eh, nodrošināšanai summa palielinā, būs jau lielāka par 150 tūkstošiem. Mēs jau sponsorējam Geisa, Geita kungu, kunga Microsoft. Kāpēc tagad vēl ar Apple, Apple tā būtu jārīkojas? Uh, mēs varētu vienkārši uzlabot kiberdrosmību. Eh, Ar... Eh, ir ļoti svarīgi, runa ir par naudu, vēl desmit sekundes. Un atšķirībā no daudziem citiem uh, deputātiem. Es vairāk baidos par to, ka mūsu darbs cietīs no tā, ka asistenti, kvalificēti asistenti netiek pietiekami labi atalgoti. Paldies, nauda ir svarīga, arī laiks ir svarīgs. Citi saka, ka laiks ir nauda, lūdzu ievērojiet atvēlēto laiku. FDD mar vārdā Marko Valli, lūdzu. Diente. In questa relazione Paldies priekšsēdētājiem. Es uzskatu, ka Šajā ziņojumā ir skaidri pateikts, ka Eiropas parlamentam ir jārāda piemērs, un tas nedrīkst pievērt acis uz situāciju, kad Eiropā cilvēkiem pastāvīgi tiek pieprasīts kaut ko ziedot un savilkt jostas, bet tagad atkal deputātu algas pieaug. Katru mēnesi ceļošanas izdevumi, kas saistīti ar braukšanu uz Strasbūru, uh, Tri, 3 miljoni katrā sesijā, 50 miljoni katru gadu. Tas ir papildus vēl eh, ļoti labajām algām, kādas tiek maksātas mūsu ierēģiem. Un tagad mēs atkal dubultojam izdevumus uh, um, mūsu biroju mm, mēbelēm un aprīkojumam. Es domāju, ka mums ir jāsamazina izdevumi, piemēram, attiecībā uz Eiropas vēstures ēkas izbūvēšanu. Es uzskatu, ka mums ir jārāda labs piemērs uh, um, Eiropas ierindas iedzīvotājiem. Un es domāju, ka tas, ko daram patreiz, ir nepareizi. Paldies! Paldies valīkungām tālāk. Kolmer kungs vienu. Tagad Kolmer kungs lūdzu. Arī es gribu vispirms teikt paldies Deprē kungam. Vairāk kolēģi jau uzsvēra, ka šajā laikā turpinās smaga finanšu un ekonomiskā krīze, un 500 miljonu iedzīvotāju Eiropā katru dienu dzird, ka uh, valstīm ir jātaupa, un šajā ziņā parlamentam būtu jārāda piemērs. Es priecājos, ka tika ierobežots mūsu budžets. Tā pašā laikā mums ir jāstrādā tā, lai mēs iztērētu vēl mazāk līdzekļu. Uh, un sevišķi informācijas tehnoloģiju jomā arī mums ir jābūt kā paraugam, jo bez informācijas tehnoloģijām mēs nevarēsim efektīvi strādāt. Šajā jomā jāraugās ļoti uzmanīgi, lai nepietrūktu līdzekļu. Runājot par ēku uzturēšanu, nevajadzētu aprobežoties ar tādiem placebo pasākumiem. Uh, Paldies. Tagad lūdzu Sandalones. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Eiropa cīnās ar uzticības problēmu, ir milzīga aiza starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas institūcijām. Eiropai, Eiropas idejai trūkst atbalstītāju. Bet, diemžēl, mēs neko neesam mācījušies. 20 gadus revīzijas palāta publicē savu ziņojumu par budžeta izpildi, un katru reizi ir viens un tas pats, ka viņi konstatē, ka uh, mēs esam neefektīgi um, apguvuši budžetu. Uh, Mēs atkal uh, runājam par izdevumu palielināšanu, bet cilvēkiem uh, pieprasām savilkt jostas. Jāsaka, ka tas, ko darām un turpinām darīt, neveicinās pilsoņu atbalstu Eiropas Savienībai un viņu uzticību mums. Tādēļ mēs uh, balsojam pret un es Ļoti ceru, ka daudz uh, arī pievienosies mūsu partijas nostājai. Paldies! Tālāk pārējām pie brīvā mikrofona procedūras un vispirms. Tātad man ir trīs runātāji un uh, pirmais uh, ir uh, Hesku, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju izteikties par šo jautājumu, jo es darbojos arī budžeta komitejā. Esmu sarūktināts par eh, šī, šo diskusiju iznākumu. Jāsaka, ka. Eh, tautas partija ir jāpārstāv pilsoņi, un mēs finansējam pārstāvniecību, nevis birokrātiju. Es domāju, ka šajā ziņojumā vairākas lietas netiek ņemtas vērā. Parlament piemēram, eh, pie, piemēro algas, kas nav samērāmas ar um, algām dalību valstīs. Piemēram, Rumānijā minimālā alga ir atšķirīga nekā, piemēram, tā, kas ir noteikta vietējiem asistentiem. Es gribētu, lai cilvēki redzētu, ko es daru šeit, kā es strādāju, izmantot visus mehānismus. Demokrātija maksā naudu, un mēs nedrīkstam mazināt demokrātiju. Tas ir mazināt finansējumu Eiropas parlamentām. Paldies tālāk. Notes Marijas vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, es vēlos skarties trijām tēmām. Pirmkārt, budžetā paredzēts dažās komitejās palielināts uh, eh, sekretāru skaits. Taču es neredzu, ka uh, mūsu komitejā tiks palielināts uh, Lūgumrakstu komitejā tiek palielināts finansējums. Tā ir ļoti svarīga saikne ar pilsoņiem. Tā saņem eh, to lūgumrakstus, un tas ir vienīgais veids, kā Eiropas parlaments ir tieši saistīts ar pilsoņiem. Tāpēc ir jāpalielina līdzekļu sekretārātam šai komitejai. Otrakārt, ir sacīts, ka jāsamazina jautājumu eh, kas jāiesniedz, eh, uz kuriem jāatbild Eh, mutiski skaits. Sanāk, ka mēs vienkārši ierobežam tad mūsu pašu pilnvaras. Es domāju, ka tas ir liekulīga šietami. Ekonomiski apsvērumu dēļ mēs nedrīkstam iesniegt jautājumus, uz kuriem var atbildēt rakstiski. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs Ivans Jakovčič, vienu minūtu. Paldies! Pret... Es gribētu arī teikt paldies Deprē kungam par viņa pūliņiem, um, sagatavojot šo dokumentu. Tāpat gribu vēlreiz pasvītrot to, kas jau tika teikts. Mums ir jāveic investīcijas mūsu drošībā, arī Briseles ēku drošībā un arī šīs ēkas drošībā. Tāpat jāgādā par kiberdrošību Erķis. Un vēl gribu pateikt sekojošo jautājums par asistentiem un birojiem. Ir izraisījis uh, tādas plašas debates uh, Horvātijā, un jautājums ir ļoti aktīvi apspriests, un tāpat es gribētu noskaidrot, kad uh, pieņemtie noteikumi stāsies spēkā, jo par to skaidrības īsti nav. Paldies! Kolēģi Jakovčič, divas minūtes, tagad vēlreiz vārds Žerāram Deprē, lūdzu. Uh. Priekšstādātā kungs, es ļaujos vispirms precīzi atbildēt uz diviem jautājumiem. Pirmais attiec uz jautājumu skaitu varētu vienkārši uzdot jautājumus. Marijas kungs, mēs taču neliedzam to darīt. Vienkārši paredzēts, ka mēnešu laikā deputāts var uzdot eh, piecus eh, jautājumus, tāds 60 gadā. Un jums jāzina, ka 85% deputāti uzdot mazāk par 60%, 60 jautājumu, bet 20% deputāti uzdot vairāk par pusi no šiem jautājumiem. Līdz ar to es gan vēlos jums atklāt sakot, sacīt, ka šie jautājumi pilnīgi ir neinteresanti un arī pilsoņiem ne. Kāds runā no zāles, depreskungs saka, E, es jums atbildēšu, tad, ja uzdosiet zilās kartītes jautājumu. Otkārt, runājot par īstenošanu. ka tiek īstenota reforma un labākais e, līdzsvars starp akreditātamiem un deputāta asistentiem. Birojs ir paredzējis, ka šī reforma notiks 2016. gada 1. janvārī, kaut arī paredzēts sešu mēnešu pārejas periods, par kuru var lemt, jo dažiem deputātiem ir ierobežojumi un nevar vienkārši vienpusēji visam pielikt punktu bez brīdinājumu. Un tad vēl vēlos sacīt, ka šo, ka tad, ja es būtu sagatavojis šo budžeta projektu, tas būtu pilnīgi citāds. Uh, bet man, es esmu tikai referents, man kā referentam ir pienākums vispirms panākt uh, vairākumu budžeta komitejas ietvaros, pēc tam jāatrod vienošanās ar biroju. Un tāpēc nonācām pie kompromisa, kompromis, kas dažos gadījumos man patīk, citos mazāk. Tālāk, es pilnīgi piekrītu jūsu kritikai, īpaši. Uh, īpaši var piekrist tiem, kas vairāk kārt izteicās. Bet ir viena lieta, ko es necietīšu populistisku kritiku. Ir vairāki, kas šeit izteicās, kas ļauj ticēt tam, ka budžetā esam pieliku, paredzējuši, ka deputāti saņems vēl vairāk līdzekļu, bet tas ir pilnīgi nepareizi. Neviens neko tādu nav paredzējis. Mēs esam paredzējuši, ka deputāti vienkārši strādās efektīvāk un atbildīgāk. Tāpēc es tādu populistisku kritiku uh, pilnīgi un absolūti nepieņem. Ja šodien mēs konstatējam, ka, zināmā mērā, tiek noraidīta Eiropas Savienība no nu, vairāku pilsoņu puses, tad ir arī tomēr daži labi pilsoņi, deputāti, kas uh, virza šos pilsoņus tādā virzienā un pauž no, nožēlu par to. Paldies, debats beigušās, rītdien būs balsts.